Bien, mes chers collègues. Dārgie kolēģi, aicinu jūs pievērsties mūsu darba kārtībai. Šodien mums notiek ārkārtas sanāksme budžeta komitejā. Un vēlos pārliecināties, ka par darba kārtību mums nav iebildumu Ja iebilduma nav, tad eh, ierosinu atskatīties uz eh, trilogu, kas noslēdzies pozitīvi, runājot par esi lietām. Un eh, sanāksmes beigās es pastāstīšu sīkāk par FC trialogu. Turklāt darba kārtībā parādījies papildu punkts par pārnesumiem. C5 punkts tas ir, un um, mm, Holmēras kundze mums to arī prezentēs. Runājot par uh, 2016. gada budžeta projektu, mēs runājam par mandātu šobrīd. Um, Georg, Georgievas uh, kundze no uh, komisijas ir prezentējusi savu projektu, un tagad es došu vārdu Jose Manuel Fernandes kungam, lai viņš pastāst, pāanalizē uh, nedaudz šo situāciju un pastāst vairāk par šo mandātu. Paldies, priekšsēdētāju kungs. Es turpināšu portugāļu valodā. Mums ir um, saņemts um, skaidrs uh, ietvars uh, vispārēji pieejai, atgādināšu nodarbinātība, uzņēmumi, uzņēmē darbība bija temati, kas mums ir īpaši svarīgi, mm, praktiski 3E programma eh, no angļu valodas tulkojot. Mums ir nepieciešama labvēlīga vide uzņēmē darbībai un uzņēmumiem. Tas ir saistīts ar nodarbinātību. Līdz ar to mm, viens A daļa ir mūsu prioritāte. Tas ir viennozīmīgs secinājums, bet jārunā arī par iekšējo solidaritāti. Un eh, te nevajadzētu aizmirst par kohēzijas politiku, jo kohēzijas politika rada izaugsmi un darba vietas, kaut arī par to bieži aizmirst. Un tad pastāv arī ārējā solidaritāte. Neaizmirsīsim, ka Eiropas Savienība ir pasaules lielākais donors, mums eh, pastāv svarīgas programmas patvērumam, imigrācijai, Eiropai un Eiropas klātbūtnei, humanai palīdzībai visā pasaulē. Viss, kas notiek mums apkārt, eh, tam visam ir nepieciešami instrumenti, lai nodrošinātu šo ārējo solidaritāti. Un trīs un četri arī ir ļoti svarīgi punkti līdz ar to. Par komisijas priekšlikumu. Mums jau ir projekts mandātam. Es uh, atzinīgi vērtēju komisijas mandātu priekšlikumu. Man ir atsevišķas vispārīgas piezīmes, kas mūsuprāt lietas precizētu. Pirms neilga laika tika noslēgtas sarunas par esi, bet mērķis paliek atvērts, vēlamies uh, nezaudēt virzienu uh, uz um, apvāršanā 20-20 mērķiem, uz uh, izmešu mērķiem. Nevajadzētu aizmirst par šiem mērķiem. Turklāt, lai pieņemtu daudzgadu finanšu schēmu, uh, parlaments uh, piekrita samazinājumam un kā pretpakalpojumu saņēma elastīgumu Junkera plānām un EFSI. Mēs uh, izmantojam neizmantoto maržu, līdz ar to kopējā marža. Par to padome it kā aizmirsa marža politiskiem mērķiem. Mēs vēlamies efektīvu budžetu un vēlamies uh, šo politisko maršu lietot politiskajām programmām, mūsu prioritātēm, nodarbinātībai, izaugsmai un arī tam, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību, kas ir mūsu prioritāte. Kožme ir uh, MVU konkurētspējas uzlabošanas programma. Te pagaidām ir eh, samazinājums attiecībā uz um, saistībām. Mūsu prioritāte savukārt ir nodarbinātība un uzņēmē darbība atgādinu un uh, līdz ar to mums tas ir jāņem vērā. Jauniešu nodarbinātība Tā noteikti ir jāuzlabo. Priekšdarbu eh, ietvaros um, mums, mums netika noformulēti konkrēti mērķi, līdz ar to mums tas ir jādara tagad. Kāpēc pastāv šis paradoks, milzīgs jauniešu bezdarbs Eiropas Savienībā? Um, no vienas puses mums ir līdzekļi, lai uzlabotu situāciju, no otras puses uh, mēs līdzekļus, kas uh, uh, ir mūsu rīcībā, nevaram izmantot. Uh, ja jau mums līdzekļi ir uh, paredzēti, tad mums jāvar tie izmantot. Un jāpatur šis mērķis kā mūsu pamatprioritāte pašas saistības ir jāizpilda. Tas ir skaidrs. Šīs saistības tika atrunātas uh, eh, daudzgadu finanšu schēmā, uh, fleksibilitātes ietvaros, un viss, uh, bet visas programmas un projekti, uh, kas uh, arī ir atrunāti daudzgadu finanšu schēmā, ir jāvirza uz priekšu uh, Eh, bez ierunām. Tas pilnīgi skaidrs. Eh, jebkāda cita rīcība grautu pilsoņu uzticēšanos eh, šīm programmam. Te noteikti jāparedz pietiekami resursi, lai to īstenot. Tas ir mūsu pamatprincips, runājot par maksājumu plānu. Nu, to mēs, nezinu, vai neesam noregulējuši, bet mēs to esam uh, ierobežojuši līdz minimumam. Uh, runājot ar padomi un komisiju, tagad tas ir tiešām jānoregulē līdz beigam un tam jāpazūd no mūsu diskusijām, jo tiešām mums visiem apnicis runāt par kaut ko, kas ir pats par sevi saprotams. Mums e, jāmaksā, jā, e, runa ir par programmām, kas atrunātas e, DFS, Tagad par komisijas um, plāniem attiecībā uz saistībām 153 uh, miljoni pie maksājumiem un nedaudz vairāk pie saistībām par 2,4% vairāk. Un tad mums ir arī 2,2 miljārdu marža pie saistībām. Tas nozīmē, ka 1,2 miljārdi no šiem 2,2 ir uh, budžeta otrajā līnijā. Te ir viens pozitīvs punkts, kas tāpat laikā ir arī negatīvs. Trešā budžeta līnija un kopējās maržas izmantošana. Te mums jāizmanto elastīgums, kas e, ir paredzēts. elastīguma instrumenti šajā kopējā pakotnē obligāti jāizmanto, bet uh, līdzekļi, kas mums te ir, tas nav nekas jauns. To mēs pareizi interpretējam, tas jāskata uh, kā DFS maržas sastāvdaļa. Tad par atsevišķām budžetlīnijām 1A. Palielinājums 6,1 uh, uh, pie saistībām un 11,4 pie maksājumiem. Šīs uh, budžetlīnijas mums jāuzmanās, tas ir skaidrs, to vienmēr esam teikuši. Junkera plāns tiek īstenots uh, ikgadēji un uh, pie CEF un uh, apvāršņa 2020 mēs ierosināsim uh, tādu mērķi, kā noformulējam pašā sākumā. Tā tad atgriezt to, ko zaudējām dibinot fondu. Šeit padomē un komisijai vajadzētu mums pieslēgties. Tātad atgūt uh, to, kas eh, tika atdots eh, um, saistību formā, un uh, šeit uh, komisija noteikti būtu jānostājas parlamenta pusē. Ir programmas, ko pārvalda Eiropas komisija, un arī padomei vajadzētu gal galā mums pieslēgties. Tagad budžeta līnija 1B salīdzinot ar 2015. gadu palielinājums pie izdevumiem, tātad saistībām, un uh, samazinājums 4% uh, samazinājums pie maksājumiem. Mums jāpaskatās, vai mūsu saistības šeit nav apdraudētas. Uh, 20,6 miljārdi eiro paredzētas 2016. gadam, lai izmaksātu to, kas netika izmaksāts laika posmā 2007-2013. Uh, nevajadzētu to pārsniegt. Pie 1B un jauniešu nodarbinātības, uh, to es jau pieminēju, tā ir joprojām ir un paliek mūsu prioritāte, ja paskatās, kādi 2016. gadā varam virzīt uz priekšu šo mērķi un tā sasniegšanu. Kā saņemt līdzekļus un kā turpināt šīs programmas. Tagad budžeta līnija divi, arī šeit neliels samazinājums pie saistībām un arī pie maksājumiem. oktobrī. Paskatīsimies mm, šo korekcijas, šo korekciju eh, dokumentu. Nevajadzētu mm, pieļaut to, ka eh, embargo pret Krieviju mm, pasliktinātu šo situāciju. Te ir eh, arī citi palielinājumi pie šīs budžeta līnijas kas mūs nesatrauc. Pie trešās līnijas eh, nepastāv marža, ko varētu izmantot elastīguma instrumentam. Um, mums ir paredzēti 124 miljārdi eiro, bet tas ir daudz mazāk mm, nekā mm, bija paredzēts. Un, um, te pastāv vairāki pilotprojekti, kas eh, tikuši uzsākti un kas ir jāturpina kas ir arī svarīgi. Budžeta līnija numur 4. Tā jāskata kopsakrā ar trešo līniju, īpaši runājot par patvērumu un imigrācijas lietām. Ļoti labi, ka tur ir palielinājums saistībām par 5,6%. Marža ir 160 miljoni bet uh, maksājumi uh, pieaug par 28%. Tas ir labi, bet tas ir uh, jāskata relatīvi. Kāpēc? Šie palielinājumi notiek tāpēc, ka netika samaksāts agrāk. 1,7 miljoni eiro procentos ir jāizmaksā, nu, tikai tāpēc, ka maksājumi tikuši iekavēti. Tūkst 2015. gadā maksājumi tika iekavēti tātad. Šī problēma visu laiku uzpelda. bet tam nevajadzētu ietekmēt uh, mūsu prioritāšu noteikšanu. Maksājuma problēma ir jānoregulē, neapdraudot mūsu prioritātes, es atkārtoju. Tagad par pilotprojektiem. Es jau teicu, ka vēlamies turpināt atsevišķus pilotprojektus, pieprasīsim tam arī attiecīgus līdzekļus. Tagad piektā budžeta līnija. Par to jau tika runāts. Te arī jāpilda saistības. Nevajadzētu aizmirst, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešami resursi, pat jā, tie ir minimālie resursi, lai stātos pretī visiem izaicinājumiem un lai tiktu galā visām kompetencēm. Un es tiešām ceru, ka padomēji būs noderīgi visi šie skaitļi lai labāk izprastu komisijas budžeta priekšlikumu. 23. jūnijā no, balsosim komitejā, jūlijā plēnumā un 15. jūlijā sāksies trialogs. Un mēs sagaidām no komisijas un padomes pozitīvu nostāju, kompromisu nostāju, tādu nostāju, mm, kas būs uh, solidāra, atbalstoša un kur arī tiesību akti tiks eh, izpildīti. Liels paldies mūsu referentam Husēm eh, Manuēlam. Mm, paldies par to, ka jūs esat eh, tik apņēmības pilns un jūs ziņojāt ne tikai par juridisko pamatu, proti par strateģisko investīciju fondu, un tāpat arī jūs sagatavojāt šo, šo ziņojumu un paldies jums par paveikto darbu. Tātad mums ir jācenšas uh, aktivizēt izaugsmi, cīnīties pret bezdarbu, un jo īpaši jauniešu vidū, jo tas tik tiešām ir skandalozi. Un mums ir jāpārvalda arī imigrācijas plūsma. Cerēsim, ka, lai īstenātu šīs prioritātes, mēs radīsim līdzekļus 2016. gada budžetā. Tagad uzsāksim debatas un došu vārdu uh, mūsu atbildīgajai par 2015. gada budžetu, Gordijas Balskundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Kungs varbūt izteiksies detalizētāk, bet es vēlētos no savas puses izteikt vispārējākus komentārus, jo kopumā mēs piekrītam šim mandātam jo īpaši, kas attiecas uz eh, diskusijām trialogam, mums ir nepieciešama nostāja eh, šim te budžetam, kur piedāvā komisija. Ir skaidrs, ka 2016. gada budžets jau atkal būs budžets, kurā mēs mm, beidzot eh, varēsim runāt par nākotnes prioritātēm, lai gan skaitļi liecina par to, ka 2015. gadā mums ir vēl 20 miljārdi nesamaksāt maksājumu, bet vismaz 2016. gadā cerams situācija normalizēsies un visbe, visbeidzot mēs varēsim runāt par nākotnes projektiem. Runājot par 2016. gada budžetu šajās diskusijās, mēs varam arī uzsākt uh, sarunas ar uh, komisiju par daudzgadu finanšu plānu, jo nāks konstatēt, ka Eiropas Savienībā ir vairākas prioritātes, tāpat arī investīcija plāns, Junker plāns, bet satraucoši ir arī situācija vidusjūrā, proti milzīgais bēgļu pieplūdums, tāpat arī attiecības ar Uh, Ukrainu ar Krieviju, tātad virkni jaunu izaicinājumu, kas nebija sākotnēji paredzēti pašreizējā daudzgad finanšu schēmā. Un tāpēc par to būtu jādiskutē atsevišķi. Tāpēc es domāju, ka 2016. gada budžets ļaus mums analizēt budžetu kopumā, protams, bet tas būs arī veids, kā mēs varam ievirzīt uh, savu darbību mm, tajā gūtnē, kādā mēs vēlamies. Jo, protams, ka mums būs jāizvēlas starp prioritātēm, ņemot vērā tos budžeta līdzekļus, kas mums būs atvēlēti. Un noteikti, ka būs grūti pārliecināt, uh, atņemt līdzekļus vienai prioritātē, lai īstenotu uh, citas, bet es esmu pārliecināta, ka mūsu uh, referents noteikti varēs arī detalizētāk to uh, izklāstīt. Jā, cerams, ka tā arī būs. Kolēkulši. Jā, vielen dank. Paldies, priekšādātāji. Arī es vēlos izniegt pateikties eh, Fernandešu kungam, referentam par viņa detalizēto ziņojumu par veikto darbu. ECR politiskās grupas vārdā no vienas puses gribētu teikt, ka no vienas puses piekrīt daudzam, ko viņš teica Protams, mēs dzirdējām arī kaut ko par prioritātēm izdevumu jomā, par kurām nav nekādu šaubu, piemēram, par situācijas maiņu, kad runa ir par ārējām robežām, par ārēju robežu drošību, bet arī par to, ka ir runa par to, ka jāpaliek cilvēkam, lai viņi nenoslīgst vidus jūrā. Tas ir tēmas, par kuriem neviens uh, nestrīdas. No otras puses, mēs arī sakām, ka mums šeit uh, 2016. gada budžetā vajadzētu paturēt prātā šīs lielās līnijas, lielās pozīcijas, un vajadzētu padomāt, eh, eh, kādu politiku īstenībā mēs vēlamies īstenot. Mēs arī budžeta jomā sākām, ka mēs vēlamies lielāku subsidiaritāti, mēs nevēlamies noteikt vienmēr vienkārši tikai tādas vispārīgas kompetences Eiropas Savienībā, jo tā var eh, visu daudz labāk nekā tikai dalībvalstis. Mēs vēlamies, lai to atrisina inteliģentā veidā, lai mēs precīzi paraugāmies, kam mēs tērējam naudu un vai tas vispār ir nepieciešams, ka Eiropas Savienība visā šajās jomās uh, aktīvi rīkojas. Un tev konkrēti, nevēlos šajā taisnība pārlieku daudz laika, mums ir divi aspekti sevišķi svarīgi. Pirmkārt, mēs zinām un uh, mēs jau entās reizes esam par to visu diskutējuši, ka mums ir problēma ir ar nesamaksātiem rēķiniem. Un ja mēs eh, vēlamies eh, nopietni risināt šo problēmu, tad mums eh, tagad vajadzētu arī šeit, attiecībā uz mandātu, vajadzētu izvirzīt jau pirmo punktu, un, manuprāt, mēs problēmu ilgtermiņā varēsim atrisināt tikai tādā veidā, ja mēs saistības ja tām neļausim pārlieku pieaugt, tas nozīmē, mums vajag ierobežot, lai maksājumi uh, būtu virs šiem saistībām, bet pagaidām tas, to, ko mums iesniedz ir Fernandeša kungs, tas izskatās pēc tam savādāk. Protams, ka mums visiem ir eh, bijis iespēja uzklausīt tādus skaidrus paskaidrojumus no komisāras kundzes, Georgievas kundzes. Bet uh, uzklausīt šo skaidrs ir eh, viena lieta, bet tiem ticēt tā ir pavisam cita lieta. Turklāt vēl es domāju, ka mums uh, no iepriekšējās uh, procedūras vajadzētu, budžeta procedūras vajadzētu arī uh, saprast, ka šī trijotne komisija, padome un parlaments, kas atbild par budžetu, tā ir, tā reflektē savā ziņā arī tādu šķietamu līdzdalību. Parlaments šķietamā līdzdalība, kas attiecas uz to, ka mēs gan saskaņā ar līgumu pantiem, mēs esam atbildīgi. Mēs drīkstam arī pieņemt lēmumus par ieņēmumu, bet faktiski uh, ieņēmums par tiem samaksā dalība valstis, un tādēļ um, padomi faktiski ir sviras uh, uh, garākajā pusē, viņiem vairāk spēks, un tādēļ mums vajadzētu to pieņemt zināšanā, nevajadzētu izlikties, ka mēs uh, pieņemam lēmumus par Eiropas Savienības ieņemam, jo faktiski mēs to nevaram, un attiecīgi mums vajadzētu šo budžeta uh, procedūru uh, to vajadzētu tādā veidā ņemt vērā, ja līgums to padara iespējams, vajadzētu arī teikt, jā, tas, kurš eh, ir pasūtījis šos rēķinus, tam tie ir arī jāsamaksā. Liels paldies! Paldies, Alikungs! Благодаря, господин председател. Искам... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu teikt paldies Fernandešu kungam un eh, pateikties viņam par ļoti detalizēto prezentāciju. Jā, patiešām Tā bija ļoti detalizēta analīze, analīze par uh, budžeta pozīcijām. Jā, tas ir. Uh, uh Iepērš uzmanību šeit ir uh, galvenajām prioritātēm, proti nodarbinātībai, izaugsmēji, maksājuma apropriācijām 1,5% un saistību apreciācijām līdz 2016. gada beigām mēs eh, sagaidām šādu skaitļus. Man jāsaka, ka vissvarīgākais 2016. gada beigām ka ceram mēs arī, ka būs arvien mazāk nesamaksātu maksājumu un uh, ka tas saņēms, uh, arī maziem video uzņēmumu saņēms atbilstošu atbalstu. Un pasākumi pētniecībai un inovācijām un tur paredzētie fondi, garantiju fondi, un kad tiks sniegts atbalsts lauksaimniecībai un papildus atbalsts, kas uh, būs nodrošinās, lai risinātu arī migrācijas jautājumus. Tad arī šī ārējā dimensija ir ņemta vērā kā jau referents to apstiprināja. Tāpat laikā maksājuma apropriācija palielināšanās ir ļoti cieši saistīta arī ar inflāciju. Tas nozīmē, ka tas faktiski nebūs tik liela palielināšanās. Praktiski Eiropas Savienības eh, budžets paliek tādā pašā līmenī, kādā iepriekšējā gadā arī bija. Vēl viena lieta, mums vajadzētu paraudzīties arī uz kohēzijas politiku. Mēs runājam šeit par ekonomisko un sociālo kohēziju. Par 4% samazinājušies fondu līdzekļi. Un starp dalībvalstīm ļoti palielinās plaisa, un esmu pārliecināts par to, ka e, šeit tiešām ir ļoti veiksmīgs risinājums vēl samazināt budžetu. Vēl mums ir jāņem vērā fakts, ka maksājumu apropriācijas administrācijai ir e, palielināšos par 3%. Mēs e, vispārīgi atbilstām, atbalstām budžeta mērķus, ir īpaši nodarbinātības paaugstināšanai, bet jā, jārisina arī migrācijas jautājumi. Es ceru, ka tie, kas uh, mūs pārstāvēs trilogā, aizstāvēs mūsu prioritātes labā veidā. Paldies! Sī. Paldies! Nirjādas kundze. Nu, es arī vēlos apsveikt um, referentu par to, ar ko viņš iepazīstināja. Es domāju, ka um, padomu secinājumu un apņemšanās par labu uh, nodarbinātajai jau ir ieslēgt šajā dokumentā. Un tas jau īpaši ir pamatots tāpēc, ka, mm, nu, jāsaka, komisija nav paredzējusi papildus līdzekļus uh, nodarbinātiem. Tāpat arī kosmi ir ārkārtīgi svarīgi, lai atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, un te nav paredzēta papildus līdzekļi. Tāpēc man šķiet, ka šīm mūsu prioritātēm nav paredzēta pienācīgi papildus līdzekļi. Vēl viens jautājums e, ir imigrācijas jautājums. Tas ir centrāls jautājums, un tas, tā ir problēma, ar kuru mēs saskarsimies arī nākotnē, un es domāju, ka mēs nepievēršam uzmanību galvenajām problēmām. Mums ir jādomā, ne tikai par imigrāciju kā tādu, bet arī um, integrāciju. Mums ir jā, jāpārskata tas, kā mēs vispār augāmies uz imigrāciju, un mums ir jādomā par to, kā mēs varētu vairāk palīdzēt atrisināt konfliktus izcelsmes valstīs. Mums ir jādomā par to, kā mēs eh, varam glābt cilvēku dzīvības. Mums ir jāuzņems atbildība un uz mums gulstas pienākums, un mēs nevaram tikai nosūtīt šos cilvēkus atpakaļ. Tātad mēs nevaram koncentrēties tikai uz šiem deportācijas pasākumiem. Tieši tāpat kā visi pārējie, es esmu satraukta par eh, šīm ļoti mazajām rezervēm, izšķirīgiem punktiem, un es domāju, ka Eiropas parlamentam būtu jābūt spēcīgākai nostāja attiecībā uz nākamo budžeta plānošanas posmu. Paldies! Grazie, Presidente. Anch'io mi accodo. Paldies, priekšstādātāji. Arī es vēlos uh, pievienoties tiem, kas apsveic referentu par šo visaptvarošo izklāstu, par uh, detalizēto uh, izklāstu par uh, galvenajiem punktiem. Es vēlētos papildināt ar vienu aspektu, par kur vēl nav uh, ticis pienācīgi daudz runāts. Proti, man politiskā grupa jo īpaši satrauc par to, ka 2016. gada budžetā mēs nevaram abstrahēties no uh, visiem pārējiem aspektiem, un proti mums ir jādomā padziļināt par to, kā mēs efektīvi izmantojam mūsu rīcībā esošos līdzekļus. Nu, redzēsim, kā tas tiks strukturēts nākotnē, bet es priecājos par šo starp institucionālās darba grupas izveidošanu, um, proti uh, performance budgeting. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi uh, svarīgs jautājums un tas ir jāņem vērā. Es piekrītu arī uh, vienai no prioritātēm proti kolēģi jau uh, runāju par šo uh, lielo uh, pasākumu, kur piedalās dažādi ekonomikas eksperti, arī Krūkmens, Štiglīts, un um, viņi šajā formā vēlreiz apstiprināja to, ka um, tātad tā, dzīves līmeņa atšķirības tikai palielinās. Tātad mums ir jācenšas darīt visu iespējamo, lai uh, Um, budžeta uh, pozīcijas, kas ir paredzētas tam, lai samazinātu atšķirības dalībvalstu starpā, tik tiešām tiktu pienācīgi izmantots, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam nodrošināt prioritāšu sasniegšanu. Mēs piekrītam arī tam, kas ir teikts par investīcijām, par imigrācijas plūsmas pārvaldību, tāpat arī bezdarba problēmām. Mēs vēlētos varbūt drosmīgāku budžeta līdzekļu izmantošanas izvērtēšanu. Un varbūt ceturtajā sadaļā, kur ir runa par Eiropu globālākā mērogā, es domāju, ka jāsaka šobrīd, kad mums ir nepieciešams daudz vairāk līdzekļu, lai uh, koncentrētos uz problēmām, ar kurām mēs saskaramies 28 dalībvalstīs, es domāju, ka varbūt mums nav nepieciešams eh, īpaši domāt par mūsu eh, vietu eh, globālā mērogā. Un visbeidzot, kas attiecas uz maksājumiem. Mēs uh, esam sakojuši um, sarunām un notikuma attīstībai, un jāsaka, ka mums joprojām ir uh, eh, zināms uh, eh, bāžas, un es piekrītu arī kolēģi teiktajam, mums ir jācenšas uh, saglabāt uh, maksājuma apro apropriācijas un saistība apropriācijas uh, līdzvērtīgā līmenī un ir jādomā par to, kā mēs varētu nodrošināt labāku uh, subsidiaritāti budžeta līdzekļu izmantošanā. Nu, tā tad ir jāizvērtē tas, vai pašreizējā sistēma ir pietiekami efektīga. Vai Eiropa, uh, tātad Eiropas mērogā um, mēs tik tiešām varam labāk izmantot šos līdzekļus, lai nodrošinātu labāku integrāciju un uh, tik tiešām kalpotu uh, pilsoņu mērķiem, nu, tas vēl ir jāpārdomā. Un kas attiec uz imigrāciju, tad vēlos norādīt uz to, ka kolēģi budžeta kontrols komitejā ir pasūtījuši eh, pētījumu tieši par imigrācijas fondiem. Un es domāju, ka šī pētījuma rezultāta ar rekomendācijām būs pieejama jūlija beigās. Tāpēc es aicinātu, tad, kad tas būs iespējams, um, kolēģi šajā komitejā arī iepazīties ar šī pētījuma rezultātiem, un tas mums varētu palīdzēt definēt tos budžeta līdzekļus, kas ir paredzēti šiem nolūkiem. Paldies! Paldies, Tankēja kungs! Tankēja prezident! Paldies, priekšsēdētāji! Kā ēna referents Fernandeša kunga grupā, es faktiski neko tik daudz kritisku nevar teikt. Pievienot pie viņa teiktā, gribētu teikt paldies. Manuprāt, izdevumu bloki ir pareizi aprakstīti, arī detalizētības pakāpe šeit noteikti palīdz īstenot Eiropas parlamenta politisko uzdevumu. Tas viss pareizi aprakstīts, bet. Un mēs eh, droši vien iesniegsim dažus grozījumus, tomēr ir vairākas atšķirības detaļās. Piemēram, man tāds iespējas, ka mēs uh, varētu par to padomāt, vai mēs ņemot vērā maksājumu krīzi, no kuras uh, mēs tomēr šā, tagad saskatām ceļu, bet par to tomēr arī jāiet saistībā ar institūciju sadarbību, ņemot vērā to, ka komisija, kas attiec uz maksājumiem, tomēr varēja drusku tuvāk pietuvināties uh, pie saistību apropriācijām. Ir drusku savādāk riešu uzskatu pretēji nekā kungs. Un uh, šeit saistības jāsamazina, lai dabūtu maksājumus, tieši gribētu otrādi vajadzētu uh, rīkoties tieši pretēji. Gribētu arī paskaidros, kāpēc. Šie um, skaiti nerodas tādā politiski tukšā tāpā, tie rodas uh, tādēļ, ka ir politiski uzdevumi, par kuriem uh, dalībvalstis vienojas iepriekš proti ņemot vērā politiskos uzdevumus, kas no vienas puses ir noteikti līgumā, no otras puses, kas izriet no padomes vienošanās procesa un prasībā, bet mēs šeit komitejā bieži vien piedzīvojam, ka tad, kad ir runa par politiskiem uzdevumiem, tad uh, padome bieži vien to visu vēl izdaļo un eh, um, vēl izvirza prasības no dalībvalstīm, un uh, es kā vācietis vēl šeit jūtos īpaši uzrunāts, jo arī no Vācijas federālās uh, uh, valdības, bet viņi faktiski piedara visi pie Dienvidvācijas reģionālās partijas. Tur ir kaut kāds īpašs idejas, ko uh, Eiropas Savienības uh, budžets vēl varētu darīt, cīnīties pret ebolu, stabilizēt uh, viena kvotas vai paredzēt papildus līdzekļus Eiropas uh, bēgļu fondam. Un tagad jau mēs sarakstos ar attīstības ministru, viņš varbūt nav nemaz ievērojis, ka tās fonds jau eksistē. Mēs ar vienu, ar vienu piedzīvojam tādu situāciju, kā no padomes eh, rindām tiek izvirzīti politiskās prasības, kas jādara. Bet jautājums par to, kurš šīs politiskās prasības eh, būs tām samaksāt, par to ir ļoti maz, un tur ir problēma, ar ko mums jācīnās budžeta procedūrā. Šeit tādos eh, galvenajos punktos diskusija par 2016. gada budžetu par eh, tiem politiskiem uzdevumiem, ko Eiropas Savienība pati sev uzliek un eh, kur ir padomē vienošanās jau, piemēram, eh, Eiropas rīcības programma apārs 2020 vai arī apakšprogrammas un lai šo finanšu korseti, kurā to visu ieliek un lai šo vid vidējā termiņa finanšu plānu arī nodrošināt, tā kā mēs budžeta plānā, kā mēs droši vien, kā mums vajadzēs panākt, lai padoma arī ievēro to, ko teikusi. Aktuāli izaicinājums attiecas uz budžeta finansējumu. To vajadzētu vēl īpaši norunāt. Vēl, piemēram, šeit ir jautājums, kādā veidā mēs eh, vienošanos, kas ir par EFSI, kā mēs to atspoguļosim budžeta procedūrā. Padom to īstenos, vai būs tāda pati situācija, kāda bija pagājušajā gadu. Piemēram, tas bija vairāk vai mazāk. To neveidoja politiski noteikta padomis uh, samazinājuma, vai ar ko mums gaidīt, ka būs sarkanai svītrojumi, kas būs pamatot ar kaut kādu politisko ideju. Nu, parasti jau ir vēlme, lai šo sarkano um, eh, pilspāvu izmantot cik vien iespējas mazāk. Vēl viens jautājums ir par migrācijas politiku, ko jau kolēģi pieminēja. Mēs eh, šeit uh, runāsim drīz vien arī par uh, budžeta grozījumiem, bet tas šo problēmu m, mm, principā neatrisinās 2015. gadā arī tas netika atrisināts. Būs arī vēl cits jautājums, vai tas, ko komisija paredz kā budžeta priekšlikumu un kā padome uz šo budžeta priekšlikumu reaģēs, vai tas viss ir piemēros, lai atrisinātu migrācijas politikas um, jautājumus, kas noteikti 2016. gadā nebūs savādāk kā 2015. gadā, vai tas viss būs piemērots, lai to visu atrisinātu. Uh, Un pēdējais jautājums, protams, ir maksājuma krīze. Cienījamies kolēģis un kolēģi, mēs šeit, šajā komitejā, mēs esam ar apmierinājumu pieņēmuši zināšanai, ka mēs eh, runājam par eh, vienu un to pašu situācijas analīzi, kas attiecas uz institūcijām. Varbūt es esmu drusku cinisks, bet līdz padome savā reakcijā nepierādījis par 2016. gada budžetu, ka kopīgā vienošanās par eh, maksājumu krīzes eh, izraisītē faktoriem, ka padome to visu nedomā nopietni, kamēr es to visu nebūšu redzējis, es nedomāju, ka tas būtu kaut kas vairāk kā tukši vārdu no padomas puses. Un uh, budžeta grozījumi no padomas puses, mēs to paraudzīsimies, un tad mēs redzēsim, uh, kas ir pa lietu. Paldies, jums vēl seši cilvēki ir pieteikušies runāt, ja izteiksieties īsi. Ehm, varbūt arī paspēsim. Delano kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Vēlos pateikties arī Jose Manuēlam Fernandesam par viņu ziņojumu un eh, par to, ka viņš eh, ir sadarbojies arī citām komitejām. Es eh, pats esmu referents kultūras komitejā, tā kā man tiešām personīga pieredze šai ziņā. Uh, kas eh, ļoti pozitīvi. Es eh, pievienojos viņa noteiktajām prioritātēm, jauniešu bezdarba risināšana, imigrācijas lietas un tā tālāk. Un tā kā mēs esam praktiski jau trilogā, mums vajadzētu paredzēt tādu stipru mandātu, stiprāku nekā pagājušā reize, un vajadzētu uzstāt uz mūsu pozīciju šogad vajadzētu stingri mm, runāt ar padomi, kurai parasti daudz ideju, bet maz naudas un nav laika runāt par atsevišķiem jautājumiem. Tas gan par maksājumiem runāt, gan par maržu izmantošanu, gan par uh, pētījumu nepieciešamību. Un es ar nožēlu konstatēju, ka arī ITER projektam var pieskarties, mm, kur runa ir tieši par pētniecību, par sastarpēju saviet, īstenojamību, par krīzi un kultūru lietām un par pilotu projektiem. Te arī mēs esam ļoti ievainojami. Tātad, protams, arī šo pilotu projektu turpināšana ir ļoti svarīgs aspekts, bet par to tagad nerunāšu. Pirms dot vārdu Lakundzei, atgādināšu, ka tulki ar mums līdz pulksten 19. Un, ja vēlaties izmanto tulku pakalpojumus pēc iespējas uh, optimālāk, tad uh, lūdzu lakoniskāk. Lūdzu, es uh, esmu no zaļo grupas un esmu vienīgā, kas runās, līdz ar to mm, ceru, ka man tiks iedots laiks izteikt visu, kas man ir. Paldies referentam par darbu, um, par um, komisāru. Jā. Tagad eh, ir izdarīts labs solis, lai zaļinātu budžetu, un es ceru, ka šis solis tiks arī stiprināts par eh, maksājumu problēmām. Lieliski, ka globālā Eiropa eh, stipri at, kļūst stiprāka tieši par maksājumiem runājot. Tas droši vien nozīmē, ka komisija nopietni uztver maksājuma problēmu. Un, um, ārlietās, tik tiešām maksājuma trūkums un maksājuma kavēšana var apdraudēt dzīvības, teiksim, humanās palīdzības sniegšanas situācijā par e, migrāciju. Nav pieņēmami, ka Frontex budžets un Eiropola budžets ir absolūta prioritāte, kamēr mums e, nav labs mandāts meklēšanas un glābšanas operācijām Mm, kas ļoti vajadzīgas, eh, lai rēģētu uz eh, krīzi vidusjūrā. Kāpēc eh, Frontex jānosaka kā tik augsta prioritāte? Kāpēc Frontex saņems dubult budžetu praktiski? Un no otras puses jāsaka nepieciešamība atbalstīt patvērumu biroju ir ļoti augsta. Un uh, tas ne, nebūtu nesaskan ar šo palielinājumu, kas tiek ierosināts Frontex un Eiropol budžetam. Tas jākoriģē ITER. Mūsu grupa gadiem ilgi teikusi, ka šis projekts nav dzīvotspējīgs, un mēs redzam ar šo pārskatīto laika grafiku 2020 tagad tiek pieminēts, un mēs redzam, ka tas vienkārši nenotiks reāli. Uh, Mm, praktiski mēs jau redzam, ka trīskāršojies ir sākotnējs budžets, um, un um, tas ir absurdi. Par EFSI. Sarunu iznākums, protams, bija daudz labāks nekā komisijas sākotnējs priekšlikums, bet jābūt ļoti piesardzīgiem uh, par efektiem, negatīviem efektiem uz uh, uzņēmumiem, MVU, vidi un tā tālāk. Runājot par ārējām darbībām, uh, pieminēšu tikai, ka padome tagad ir izlēmusi atlikt laika robežu, lai sasniegtu 0,7% eh, no eh, KNI eh, attīstības palīdzības līdz 2030. gadam. Tas nozīmē, ka mēs nevarēsim līdzfinansēt jaunus ilgspējīgus mērķus, par ko jālem šogad. Paldies! Nākamais runātais. Paldies. Um, es uh, varu piekrist Fernandes kunga veiktajai analīzei. Jūs uh, jau arī teicāt, ka šie procenti ir uh, tomēr samērā nelieli, ņemot vērā, ka maksām tikuši iekavēti. Man ir pieredzi manā darbā eh, municipalitātēs un es zinu, kā tas notiek ar šiem maksājumiem. Es eh, nosūtīju arī jautājumu Georgievas kundzei, vai eh, situācija maksājumiem nemainīsies. Un tad viņa teica, lai tas notiktu nepieciešams, nepieciešama sadarbība un komisijai vajadzētu sagatavot analīzi par, par to, kāda mm, ietekme bija uz tiem, kas nav saņēmuši šos maksājumus. Tagad šķiet, ka laika brīdis ir labāks uh, šai analīzei. Citādi mēs vēl daudzus gadus uh, uh, būsim konfrontēti ar šo pašu problēmu, kā tas bija pagājušo gadu komisijai. Tiešām kaut kas jādara pēc iespējas ātrāk. Plenkoviča kungs. Merci beaucoup, monsieur. Paldies, priekšsēdētāju kungs. Es um, vēlos uh, apsveikt no visas sirds uh, Fernandes kungu, mūsu galveno referentu, gatavojot uh, mandātu, uh, pilnvarojuma mandātam 2016. gada budžetam. Viņš centies uh, izveidot labu līdzsvaru ar poli politiskiem komisijas prioritātēm, parlamenta prioritātēm. Uh, respektējot arī mūsu juridiskās saistības um, saskaņā ar iepriekšējām vienošanām. Un um, um praktiski um, mēs te 2016. gadā uh, vēlamies panākt tādu multiplikātoru efektu, lai palīdzētu visām Eiropas Savienības valstīm. Es uh, redzu Junkara plānu un 2016 gadā. Daudz kas tiek gaidīts no kohēzijas politikas, tad vēlamies uzlabot jauniešu nodarbinātību un MVU situāciju, kam visam es pieslēdzos. Par ārējo solidaritāti es pagājušajā nedēļā biju Ukrainā un arī tuvajos austrumos. Mūsu partneri tur uz mums skatās ar lielām cerībām un tic globāla Eiropai šai programmai. Mums ir arī budžeta daļa, kas saucas uh, Globāla Eiropa. Un, un kad mūsu priekšstādētā bijām Ukrainā uh, vairākas nedēļas, un um, jāsaka, ka viņam tiešām prieks. Ja citādi nacionālais budžets var neizdzīvot uh, šo krīzi. Tas pats skar arī imigrācijas lietas un apdraudējumu, uh, ko rada migranti vidusjūras reģionā. Es tiešām uzskatu, ka fondu varēs izmantot daudz labāk. Uh, esmu pārsteigts, ka Zanī kungs no uh, Itālijas teica, ka tur šo to varētu ietaupīt, ņemot vērā mm, to spiedienu, kas, ko migranti izdara uz Itāliju pēdējo gadu laikā. Šai kontekstam Jāsaka tomēr, ka uh, mums ir labs pamats izveidojies turpmākajam sarunam līdz jūlijam. Un paldies uh, referentam vēlreiz. Nākamā runātāja. Paldies. Uh, es uh, nerunāšu gari. Tikai viens komentārs. Mēs uh, redzam uh, pēc referenta paziņojuma, ka mums tiešām ir ļoti steidzami jāvienojas par daudzgadu finanšu perspektīvu. Priekšstādātais runā bez mikrofona, tā kā nevar dzirdēt, kam tiek dots vārds. Nākamais runātais, paldies, es īstenībā sagatavoju garu runu, lai apsveiktu referentu Fernandes kungu, nu, bet nu, tagad man šī runa ir jāsaīsina stipri, īstenībā līdz vienam komentāram, pie 12. punkta Tur un ir par maksājumiem, maksājumu problēma. Jūs zināt, ka maksājumu problēma mani ļoti nodarbina. Arī attiecības ar uh, komisiju šai ziņā. 2016. gadā mums divi miljārdi jāsameklē kohēzijas programmam, uh, kas tikušas uzsāktas 2007. 13. laika posmā. Uh, es atceros, mēs ar komisiju, par to tieši runājām, un Georgievas kundze tika uzdot arī attiecīgi jautājumi par kohēzijas fondu, un komisāra Georgieva teica, ka noteikti tur viss ir iekļauts, uh, un uh, kohēzijas politika tur iekšā, un lūk, um, būs labi. Bet uh, es uzskatu, ka šeit teksts būtu jāpielabo, lai tas būtu kristāli skaidri, bet to iesniegšu um, rakstiski. Deprēkungs tas bija. Uh, Paldies, mēs eh, sapratam, ka 2014. Eh, gadā eh, neizmantotie 20 miljardi varēs tikt izmantoti 2016. gadā. Vismaz atsevišķās valstīs, bet uh, mēs ar nepacietību gaidām, kas notiks līdz 2020. gadam. Jo uh, acīm redzot, uh, mēs atradīsim ļoti līmenī, kas būs paaugstinājies. Mm, tad vai nu uh, palielināt uh, maksājumus, vai arī uh, saglabāt saistības pašreizajā līmenī, bet varbūt komisija to grib precizēt. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājiem. Tātad, kas attiec uz šo backlog ne, nesamaksātajiem maksājumiem 2016. gadā, ir 2 miljārdi 2007, programmām no 2007. līdz 2014. gadam. Tātad tās programmas, par kurām ir runāts pēdējo gadu laikā. Kas attiec uz jaunajām programmām 2014 no nu, 2014. līdz 2020. gadam tātad kohēzijas politika, jo te jau ir runa par divām trešdaļām līdzekļu, jo ir nobīdi kopš tā brīža, kad uh, saistības tiek pieņemts un uh, šie projekti patiesi tiek īstenoti un, un, protams, maksājumi no tā ir atkarīgi. Tātad būs arī rēķini kas būs uh, uh sagatavot 2016. gada um, beigās un tātad decembra pēdējā nedēļā 2016. gadā. Un šie maksājumi nebūs samaksāti, jo ir nepieciešams pārbaudīt, vai viss ir noticis likumīgi un tāpēc nav iespējams tos apmaksāt. Protams, nav izslēgts tas, ka uh, Um, varbūt uh, daži maksājumi tiks uh, pārtraukti, lai izmantotu kontrols un pārvaldes sistēmu, kā tas ir noticis arī iepriekšējos gados un arī uh, šobrīd, šajā gadā. Un būs arī rēķini no uh, citām uh, sadaļām, bet, protams, tas būs tikai neliela daļa kā uh, nesamaksātājs, tātad B sadaļā. Uh, kas attiec uz lauksaimniecību, nav backlog, uh, tāpat arī lauku attīstība nav šī backlog, un arī, kas attiec uz administrāciju, nav šāda backlog. Tātad divi miljārdi, uz kuriem atsaucās vicepriekšsēdētāji un ģenerāldirektori, Runa ir par programmām laika posmā no 2013. līdz uh, eh, 2007. līdz 2013. gadam. Paldies! Priekšsēdētājs turpina bez mikrofona. Fernandeša kungs, noslēgsim šīs diskusijas. Pirms es dodu jums vārdu, es vēlos precizēt, ka grozījums ir iespēj, iespējams iesniegt līdz šai trešdienai līdz pulksten 18. un ņemot vērā to, ka uh, mums ir atlicis ļoti maz laika līdz jūlija plenāra sesijai, un grozījums varēs iesniegt tikai angliski. Un balsojums budžeta komitejā ir paredzēts 23. jūnijā. Nu, tātad termiņi ir ļoti īsi, un mēs balsosim jūlija plenāra sesijā. 14. jūlijā sāksies trilogs Fernandeša kungs. Mēs visi vēlamies, lai šīs um, debatas par budžetu netiktu sabojāts ar šiem te nesamaksātajiem rēķiniem. Mums ir bijušas īpašas uh, sanāksmes, kas ir veltīts tieši šim jautājumam. Nu, redzēsim, uh, ko darīsim pēc 2016. gada, kas attiecas uz mērķiem. Varbūt debatēs mums vajadzētu aprobežoties ar dažiem prioritāriem jautājumiem. Paldies. Priekšsēdētāji prioritātes, manuprāt, ir pavisam skaidrs. Ziņojuma projekta pirmajā daļā. Es jau runāju par šiem mērķiem, jeb prioritātēm. Es vēlētos pateikties visiem tiem, kas izteica atbalstu. Paldies arī par grozījumiem, kuri tiks iesniegti. Es domāju, ka prioritātes, par kurām esam vienojušies vispārējās līnijās, ir eh, pareizās prioritātes. Tās uh, atbalsta arī uh, komisija un turpināsim savu darbu. Un es konstatēju, uh, ka valda diezgan liela vienprātība, kas ir ļoti pozitīvi šajā komitejā. Protams, ka ir zināms viedokļu atšķirības, jo mēs nevaram nonivelēt uh, uh, prioritātes un mēs nevaram samazināt saistības. Un es vēlos teikt, ka daudzgad finanšu schēma ir tikos pieņemta ar vienprātību padomēju. Tas nozīmē, ka mēs nevaram piekrist tam, ka padome šobrīd apstrīd to, ko pati ir pieņēmusi vienbalsīgi. Un saistības ir pavisam skaidras. Fleksibilitāte arī ir skaidra. Politiskās prioritātes, kuras mēs aizstāvam, um, padomu vismaz publiski savās, eh, savos paziņojumos noteikti eh, tam piekritīs tātad tam, ko arī mēs atbalstam. Turpināsim šo darbu, un es ceru, ka rezultāts būs veiksmīgs. Protams, ka ir vēl kāds elements, par kur būs jārunā diskusijās līdz 2020. gadam, proti apvārsnes 2020 un Connecting Europe Facility. Kā jau es teicu, Mēs vēlēsimies pēc iespējas labāk izmantot šos līdzekļus. Mēs runājam par pārskatīšanu, review and revision šī, šai daudzgad finanšu schēmai. Es ceru, ka arī komisija domā par šī daudzgadu uh, finanšu plānu pārskatīšanu. Nu, padomu nerunā ne par ko, bet tad, kad padomu runā, tad um, tā grasās runāt par šādu pārskatīšanu un Arī 2016. gadā mēs noteikti strādāsim pie šī jautājuma, proti, kas ir saistīts ar prioritātēm, kuras aizstāvam, un to, vai izpildām savas apņemšanās. Paldies! Paldies! Es ceru, ka mums izdosies uh, um, izārstēt padomi no uh, tāda kā šķietam autismu, ko mēs izjūtam trialoga diskusijās. Bet katrā ziņā mēs atbalstīsim referentu. Tagad ceturtais punkts globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, un tagad došu vārdu Sarvamā kungam. Runiet par Broadcom Finlandu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu angliski, kā vienmēr. Tātad tas ir pieteikums no Somijas, un te viss ir diezgan skaidrs, izņemot vienu lietu, ko es jums paskaidrošu. Bet runa ir par braudkām, kas mobīlo čipu uh, ražotājs un kas slēdz visas aktivitātes uh, Somijā. Runa ir par 500 no 560 darbiniekiem, kas ir tikuši atlaisti. Somijas uh, uh, iestāžu pārstāvi uh, apgalvo, ka uh, tas, kas izraisīja uh, šo situāciju ir tas, ka um, uzņēmums ir ticis slēgts, bet uh, iestāžu pārstāvi to sasaist tikai ar galvenajām struktūrālajām izmaiņām pasaules mēroga tendencēs, un tas ir tas, ko mēs patiesībā atrodam visos pieteikumos, un uh, jāsaka arī uh, regulā, kas mums ir šim te globalizācijas pielāgošanās fondam. Ir pilnīgi skaidrs, ka mūs tieši saista šis Eh, šī regula un tās eh, vārdojums, bet es vēlētos tomēr iesniegt eh, grozījumu, un to arī darīšu projektā. Tikai nelielas izmaiņas dokumentā. Vēlos norādīt uz to, ka mums ir jābūt godīgiem strādājot. Mums ir jāpasaka, ka kas tāds ir noticis tikai un vienīgi globalizācijas dēļ, es domāju, ka tas tā nav taisnība. Tātad pavisam nelielas izmaiņas uh, dokumenta tekstā, ja komiteja to, protams, apstiprinās, es papildināšu ar vārdiem, ka tas daļēji ir saistīts ar uh, šīm te eh, tendencēm, kas ietekmē visu uh, um, nozara kopumā un arī Nokijas paziņojumu 2011. gadā, un šī notikuma bija e, galvenokārt cieši saistīta un tā tālāk un tā joprojām globalizācija. Citiem vārdiem sakot, es vēlētos uzsvērt to, ka lai arī visa e, šī te fonda ideja ir e, tik galā ar problēmām, kuras izraisa globalizācija, mēs nevaram dokumentā teikt, ka tirgus neeksistē. Nokia ir pieļāvusi dažas strateģiskas kļūdas gadu gaitā, un eh, tāpēc runa ir arī par šīm kļūdām, un nevis par kaut ko eh, tādu brīnumainu, ko sauc par globalizāciju, kas padara darba rokas lētākas Āzijā, un, protams, novad pie tā, ka ražotnes tiek pārceltas uz Āziju. Tātad tāds ir mans arguments, un citādi, kā jau es teicu, viss ir pilnīgi skaidrs, un neaizkavēšu jūsu uzmanību vairāk, jo jau ir 15 pār 8, un tātad paldies visiem! Merci, monsieur Sarvamā. Paldies, Sarvamā kungs. Citiem vārdiem sakot, globalizāciju var izmantot, lai saņemtu atbalstu no šī fonda, kas ir paredzēts eh, globalizācijas pielāgošanai. Diemžēl tas, protams, ir novērts pie darbinieku uh, atlaišanas, bet uh, tas viss nav saistīts tikai un vienīgi ar globalizāciju, bet arī ar uzņēmumu pārvaldību un stratēģiju, kurš tās izvēlas. Vai kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka nē, tad precizēšu, ka grozījums ir iespējams uh, iesniegt līdz 16. jūnijam 2017. Mēs izskatīsim grozījums budžeta komitejā 23. jūnijā un jūlija plenārsēdē uh, balsosim par šo dokumentu. Tagad sāksim balsošanu. Lūdzu, ielieciet savas balsošanas kartītes balsošanas sistēmā. Nous avons à nous prononcer sur euh, le dossier EGF. TA. Runa ir par EGF 2015 tehniskā palīdzība pēc komisijas, komisijas iniciatīvas, tātad Žrārde Prē ziņojums. Pirmais punkts, otrais grozījums, kas par? pret atturās pieņemt. Otrais punkts, trešais grozījums, uh, referents atbalsts. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts? Otrajā punktā, uh, ceturtais grozījums, referents neatbalsts. Kas par? pret, kas atturās. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums referents atbalsts, kas par? Pret atturās pieņemts. Sestais grozījums referents atbalsts par, pret, atturās pieņemts. 2B, septītais grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. 2C, 8. grozījums, referents atbalsts, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Trešais punkts, 9. Eh, grozījums, kas par? Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais punkts. A punkts. Referents neatbalsta. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Ceturtais punkts. Vienpadsmitais grozījums. Referents neatbalsta. Kas par? Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. 11. 11. grozījums. Ne jūs nobalsojāt, bet uh, es nebiju pārliecināts uh, par rezultātu, tāpēc pārbaudām. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 19 par 16 pret. 4. punkts, 12. grozījums, referents atbalsts. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 4. punkts, 13. grozījums, referents atbalsts. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 14. grozījums, referents atbalsts. Kas par? Pret Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16 balsis par, 15 pret. 5. punkts, 15. grozījums, referents neatbalsta. Kas par? Pret. Atturās. Norādīts. 6. punkts, 16. grozījums referents atbalsta. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 17. grozījums referents neatbalsta. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 6b 18. grozījums referents atbalsta. Kas par? Pret atturās pieņemts. 19. grozījums, referents atbalsts, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 20. grozījums, referents atbalsts, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Nē, pārbaudīsim. 20. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 8. punkts, 21. grozījums, referents neatbalsta. Ā, tas ir multiskais grozījums, tātad recommends, ar ko aizstāja ar highlights importance of. Referents neatbalsta. Kas par? pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums referents atbalsta, kas par? Pret Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad par visu tekstu kopumā ar visiem šiem grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Kāds nav nobalsojis? Beidzam balsot. Tātad 27 balsis par, 5 pret 3 atturējušies pieņemts. Tagad turpināsim nākamo punktu. Uh, kur uh, referente ir Eidere Gardzabala Rubiela kundze par uh, citu pārvietojumu pieprasījumu attiecībā uz uh, budžeta trešo iedaļu. Sākam balsot. Um, visi nobalsojuši? Jā. Ja? Tad beidzam balsot. 27 pār, 33 pret un 5 atturējušies. Tātad došu vārdu Monikai Holmējerei, lai pastāstītu par citām iedaļām. Un atgādināšu, ka mums ir papildu punkts, ko pieminēju sākumā C5, bet sākumā par C3 lūdzu, Holmēras kundze. Zunächst einmal, ja, attiecas pirmo transferu, tas attiecas uz pažināju jautājumiem. Noformulēšu skaidru jautājumu. Tas ir jautājums, ka parlaments eh, dokumentus eh, referentiem ne tikai divas stundas pirms sanāksmes prezentē. Tad varbūt būtu iespējams uzdot jautājumus. Un eh, tā kā es zinu visu šo tematu vēl no iepriekšējā gada, tad ir tā, ka mēs tā saucam, mums ir tā saucamie contract agents. Un to par viņiem vairāk nevar maksāt, ja budžets nebūs papildināts, jo pagājuši gadu tas tik ļoti samazināts šajā ziņā. Un eh, šī iemesla dēļ 4,90 no ārkārtas rezervēm un tad no šiem eh, pārējas eh, amazas maksājumiem un tāpēc kopumā 4,68 no citiem no azas tas varētu vēl lūdzu to atbalstīt. Sur le C3. Par eh, C3 eh, lūdzu varbūt arī par drošību. Alors, vous êtes d'accord sur les crédits du Tā Holmēras kundze pie C3, ko es domāju. Vispirms par personālu. Mums ir vajadzīgi trīs balsojumi. Pirmais personāls, otrais drošība un trešais ir Līza. Tad sākumā par C5 mēs runājam, tad Gardies Zabalu Rubēlu kundze došu vārdu. Paldies. Kā teica referente, es neuzskatu, ka būtu labi paredzēt uh, pārvietojumus uh, uh, vairāk par četriem miljoniem. ja mēs um, nevarēsim vienoties, tad nu, tas nebūs nopietni, un tas nebūs uh, nopietns darbs uh, šeit komitējā. Tas man noteikti nav jāatkārto, bet pie EULISA uh, mēs praktiski iepriekšējā dienā pulksten sešos vakarā saņēmām um, tekstu. Uh, par ko bija jārunā. Tas vienkārši nav iespējams eh, par to runāt. Es vēlos, lai balsošana tiktu atlikta citādi. Mana grupa atturēsies. Mums vienkārši nebija laika iepazīties ar dokumentiem. Atvainojiet. Olmers kundze. Jā, bet tā nebija. Tā, tā vienkārši nebija laba situācija. Pilnībā piekrītu Šodien es biju skaties trīs dokumentus, man godīgi sakot, es jautāju, ko gan eh, komisija un parlamenti visu laiku dara, ja kabineti savā starpā, viņiem vajadzīgs centās nedēļas, lai viņi šos dokumentus viens otram nosūtītu, un ja mēs šodien nebalsosim pār, tad personāls nesaņems naudu, un daži maksājumi tiks apstādināti, ja tas patiešām ir tāda situācija, kas ir faktiski ļoti nelāga. Esmu nikna un gribu to skaidri pateikt, jo nedēļām ilgi tas ir sūties no kabinetu uz kabinetu, un, bet nauda ir vajadzīga tūlīt, jo citādi nebūs nauda, lai samaksātu personālu, un citādi būs jāapstātni. Tātad tas ir vienīgais iemesls, kādēļ es vispār balsoju pārģot, zinu, par ko ir šeit runa, bet gribētu teikt, ka veids, kādā veidā tas tiek darīts, tas ir kaut kas ļoti nejauks, un piekrīt pilnībā kolēģi, un varbūt, ka parlaments varētu attaisnoties, kur tad ir eh, atbildīgais direktors Varbūt, ka viņš varētu pateikās pāris minūtes kaut ko par to, jo uh, manu dusmas, ja viņš ir uzklausījis. Donc, euh, qui... Tātad, kurš vēlas runāt vēl? Direktora kungs. Komisijas vārdā? Parlamentu vārdā? Kā tā būs, direktora kungs? Mums eh, ir eh, kaut kas sagatavots. Jā, paldies, eh, paldies arī par iespēju izteikties, lai izskaidrotu, lai pārdalītu šos daudzumus, tātad 2,25 miljoni, kas ir domāti mm, politisko aģentūru darbam, ko Holmēras kundze, jums bija vārds iedots, lūdzu. Varbūt uzklausīsim kolēģi. Euh, Tātad um, eh, posteņiem šajās aģentūrās uh, ir paredzēti atsevišķi līdzekļi, eh, tur arī ļoti stingrie ierobežojumi un nosacījumi, un grupām bija nepieciešami papildu līdzekļi, lai uh, paredzētu arī phasing in uh, periodu, arī uh, līguma darbiniekiem. Uh, tas viss sakrit, sakritis ar uh, vēlēšanu laiku. Zināt, jaunais periods sākās 2015. gada 1. janvāri. Tad mums ir 1,6 miljoni līguma darbiniekiem drošības jomā, ņemot vērā situāciju, viņu pieņemšanas darbā procedūra tikusi pātrināta. Tā ir mūsu politiskā prioritāte. Un noslēgumā vēlamies atbalstīt eh, vienlīdzību un daudzveidību un vēlamies pieņemt darbā vairāk darbinieku ar invaliditāti. Tam arī nepieciešami līdzekļi. Un uh, mums arī daudz eh, darbinieku, kas ir maternitātes atvaļinājumā vai paternitātes atvaļinājumā. Uh, Nu, protams, tas viss ir eh, eh, saspīlējis situāciju vairāk, un um, es papētīšu šo jūsu pieprasījumu darba kārtībām, bet uh, vai tiešām jūs uzskatāt, ka jāatliek balsojums, ja jūs tā uzskatāt, mm, nu tad labi, es katrā gadījumā esmu te lai ar jums runātu un lai skaidrotu situāciju, ja jums ir jautājumi. Bet vai 23. jūnijā nav paredzēta nākamā komisijas sanāksme, varbūt līdz 23. jūnijam? Vai tiksiet uzdot šim direktoram jautājumu? Jautājums man tikko kā tika pateikts, ka nav vairs iespēja personālu apmaksāt un ka frakcijas būs spies, eh, spiestas. Uh, Pārtās maksājums, es gribētu zināt, vai, eh, vai tas tā ir, ja trīs nedēļas jāgaida, tad kādēļ šo pēcpusdienu bija, tas bija uz mani rakstām galda? Um, Jā, atļausiet, es atbildēšu uzreiz. Kā jūs zināt, atsevišķi līgumi bija jāatjaunina līdz vasarai, jāpagarina, un, um, un tieši tāpēc mēs gribējām balsot šodien, lai atvieglotu mums dzīvi. Uh, Bet es saprotu, ka mm, jūsu pieminēta problēma ir noteikta un atvainojiet, jā, varbūt tiešām šodien nav tas īstais brīdis, lai to pieņemtu. Jā, pirms vasaras, bet vasara it kā sākas 21. jūnijā un uh, sanāksme 23. Nē, labi, administrācija gatava darīt visu, lai viss arī labi norisinās kā šodien izskanēja, tātad, mm, ja šodien nevaram balsot, tad, nu, gaidīsim 23. jūniju, Holmēras kundze. Ausgestellt oder nicht? No. Das Personal wird natürlich nicht. Vai personāls tiks atlaists vai nē, vai viņam varēs maksāt vai nē? Nē, problēma ir tāda, ka tas nenotiks. Mēs pašlaik esam spējīgi uh, tikai ierobežotu līgumu skaitu izsniegt. Tas nozīmē, ka uz uh, ilgtermiņā raugoties, tad, uh, zinām, nedrošina. Tas nozīmē, ka viņi nezina, vai līdz viņi tā kaut tie pieņems, viņi varēs palikt pie mums, jo dokumenti ir nosūtīti par vēlu, ienākuši par vēlu. Nē, wurd... Nē dokumenti saturiski vēl tika laboti vienā jomā un iznāca aizkavēšanās. Tā bija. Es redzu, jūs uh, visu sagatavojāt. Nu, tad varbūt 23. jūnijas es ierosināju, nu, ko jūs domājat, deprēkungs. Paldies priekšsēdētājs, saprotu, ka uh, daži kolēģi nevēlas uh, atlikt balsojumu, citi atkal to vēlas. Uh, varbūt kaut kas uh, mainīsies arī pēc būtības ar šo mm, summu, ja šāds risks nepastāv. Um, ka pēc 15 dienām summas uh, mainējas tos. Un ja mēs uh, runājam par pilnīgi leģitīmiem kredītu maksājumiem, kāpēc, lai mēs to nedarītu, tad mm, es nedomāju, ka šeit būtu tik daudz problēmu. Es piekrītu kolēģim Deprē vienā punktā. Bet satura šis jautājums nav apspriedams. Saturs tas ir skaidrs. Tas ir formas jautājums, vai mēs formāli iemeslu dēļ novedam personālu nedrošībā un attiecībos formu, tad es pieņemu lēmumu par labu personālam. Es negribu, lai viņi būtu nedrošībā. Gribētu šeit skaidru kritiku tomēr paturēt spēkā par to, ka tie viss ir novēlots un šie dokumenti par vēlu ienākuši. Arno kungs. Esiet, uh, ka situācija vienkārši absurda. Pirms pāris stundām tika saņemti dokumenti, apskatītos nebija laika, tagad panārsēdes Strasbūrā. Uh, vienkārši tāda atmosfēra, ka daudz no mums visu laiku aizņemti un uh, Es eh, vispār neko neesmu redzējis eh, pirms šīs sanāksmes, tā kā te vienkārši šausminošā veidā trūkst komunikācijas. Kāpēc eh, šie līdzekļi netika iztērēti labākai komunikācijai? Kāpēc dokumenti tika iesniegti tik vēlu? Kāpēc Holmēras kundze šeit ziņā ir opozīcijā? Protams, viņai vajadzētu vispirms eh, pateikt, ka eh, pastāv šāda problēma. Jāsameklē attiecīgi atbildīgas personas un eh, jādisciplinē viņi. Paldies! Jā, Beig. Beigas kungs, jā, liels paldies priekšsēdētājs. No vienas puses ļoti labi var saprast, ko teica kolēģis Deprē. No otras puses. Uh, tomēr ir eh, ļoti jāņem vērā. Es arī eh, jau ilgāk laiku strādāju šajā komitejā. Proti jautājums ir, ka administrācija ievēro termiņus, lai dokumenti tiktu pareizi apstrādāti, bet tas bieži vien šādi un tad nenotiek. Un jo vairāk šāds iespējas parādās, jo vairāk tās, tās tiek izmantotas negatīvi. Un administrācijai vajadzētu uzņemties pieņēmumu, izpildīt vienošanos par attiecīgiem termiņiem, kad dokumentiem šeit komitejā vai arī referentiem ir jānosūta, lai viņi pieņem zināšanā. Tas ir jāievēro citādi, vajadzēs izdomāt citus pasākumus pret administrāciju, ne jau par sliktu darbiniekiem, bet eh, lai tie, kas par to atbild, lai viņi arī nesavu atbildi, uzņemas atbildību. Labi, mēs uh, balsosim tagad. Šķiet, ka komisija apgaismoja pietiekami. Referents saka, ka tas ļoti nožēlojami, es pieslēdzos šim viedoklim, tādam lietām nevajadzētu notikt. Te pastāv risks apdraudēt šos mūsu darbiniekus, atsevišķas darbinieku grupas. Jā, un tad balsosim, un ja runa ir par pārvietojumu,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 Un uh, praktiski mums ir tikpat daudz atturējušos pozitīvo balsu, bet uh, kopumā pieprasījums tiek pieņemts. Ļoti zīmīgi. Tagad par um, uh, ēku politiku. Tagad par otro punktu satiec uz drošību. Tur runa ir par septiņu miljonu pārnesumu Es eh, tam piekristu, tas balstās uz eh, to, ka kurdu demonstrantu grupa ielauzās mūsu ēkā, un kopš Šarlī Ebdo un citiem notikumiem mēs esam spiesti nodrošināt drošību, arī terorisms palielinās, eh, daļiet apdraud arī parlamentus, mums ir vajadzīgi citi drošības pasākumi, un šī iemesla dēļ parlamentā notiek intensīvi izpēta darbi. No vienas puses ieejas, tām ir jābūt ir atklātām, bet ir jābūt arī tomēr eh, drošam stiklam, aizsargāšam stiklam, jā, un, eh, protams, arī statiskie izpētes darba, jo vairāk svars ir eh, uz pamatiem un tam līdzīgi. Un šī iemesla dēļ ir paredzēts transfers septiņu miljonu apmērā par labu no ārkārtas rezerves fonda šiem pielāgošanas pasākumiem. Es gribētu lūgt, lai parlaments, ja tas būs pabeigts plānošana, lai precīzi mums vēl saņemtu informāciju, vai arī referenti varētu precīzi pastāstīt, kā notiek plānošana un kā viss precīzi izskatīsies. Paldies. Citādi var atbalstīt, jo dokuments ir pietiekami garš. n'avez pas tous voté. Mēs tagad balsosim. Ça y est. Scrutin est clos. Large majorité. Beidzam balsot ar lielu vairākumu. Tad, tad um, Holmēras kundze par uh, īstenošanu un aku politiku. Pēdējais punkts varbūt, ka nākotnē vajadzētu drusku tomēr par to padiskutēt, jo ja citādi tas nebūs tik vienkārši šos dokumentus, jo tas tomēr ir izraisa vairāku miljonu izmaksu un to vienkārši pieņēma. Un šajā dokumentā es ar kolēģi Iris Hofmanu runāju šodien parlamentā, jo komisija, un tā ir skaida kritika, ko es vēlos izteikt arī atzinuma formā, ka aģentūru tas nav piespiedis no, nosūtīt mums eh, dokumentus, kā paredzēts, un kopš eh, šo pēcpusdienu četriem es viņus, un tā, ka to var labi izlasīt, es gan izvēl 200 lapušu dokumentus eh, esmu izlasījis un ļoti labi zinu Francijas būvlikumus bet man godīgi jāsaka, ka referentiem un viņa ēnu referentiem nevar uzlikt par pienākumu 200 eh, lapuses izlasīt kaut kādas uh, eh, par plānojumiem, konstrukcijām un uh, līgumiem pirms jūs vispār vēl varētu atrast, kas tur vēl nav iekļauts. Un godīgi sakot, desmit dienas es komisijai diezgan skaidri paskaidroju, uh, Jā, un tad es saņēmu arī jautājumu un gribu to pateikt tā skaļi protokolam. Kopš kura laika eh, plānošanas izmaksas piedara lielajiem projektiem? Es viņiem teicu, protams, ka tas ir projekta daļa. Kopš kur laika tad ir tā, ka tie vispār nekļūst zināmi. Tagad mēs eh, visas izmaksas apkopojām un tagad pārskatā par izmaksām ir izmaksas pirmajai būvniecībai 10,5. 2, otrajā 11,3 un tas kopā 21,5, eh, kas tiek eh, kā tāds vispār, vispārīgs izmaksas bloks, tad ir rezerves. Maksi, mēs esam gatavi līdz maksimumu pieņemt notifikāciju, tā ir nedrošības rezerve, 430 tūkstoši, un eh, mēs neapmienosim prasību ko izteikusi aģentūra, jo tā labprāt vēlētos divus miljonus eh, rezerves, ārkārtas rezerves jau pirms tam, un mēs teicām, nē, mēs jau nevaram vienkārši pirms tam uh, divus miljonus iztērēt par jautājumu zīmēm. Šeit ir vēl dažas neskārības, bet principā tam jābūt solīti plānotam. Un noslēgumā gribētu teikt, ka eh, es uzrakstīju, esmu atzinumu un ar kolēģi Hofmani to esmu pārunājis, kurā ir iekļaut visi skaitļi. Un gribētu skaidri pateikt vienu lietu arī komisijas virzienā. Uh, ir aģentūrai. Ir OIB un OIL. Tad plānošanā vajadzētu būt tā, ka, ja tā ir drošības aģentūra, tad nav burmetis speciālisti. Un eh, par 1,2 miljoniem ir eh, dodi pasūtījumi, lai noregulētu daudz jautājumus Un mums ir šis OIB, e OIL, e un dažas lietas mēs varētu arī drusku izdevīgāk par labākām samaksām. Nu jā, labi, nauda tagad ir izdota, bet uh, es tā diezgan kritiski gribētu teikt, ka šī nauda ir iztērēta un aicinātu komisiju, lai tā tomēr drusku savādāk uh, atbalsta aģentūras, un mums nav nekas teikts par maksājumiem. Uh, arī par 600 tūkstošiem vēl trešajiem partneriem, kas uh, uzrauga šo, šo būvdarbus. Es sagaidu, ka mēs saņemsim pilnīgi skaidrs un precīzi skaidrs, lai mēs kolēģiem un kolēģiem varētu arī precīzi ziņot, pastāstīt. Un uh, mēs uh, ir precīzi kvadrātmetri, kā ir tagad un agrāk, un tagad ir precīzi skaitļi, esmu tos noteikuši, es šodien esmu pieprasījusi, lai būtu apstināts, ka tie tiešām ir visi skaitļi. Un ja gadījumā kaut kas nāks vēl klāt, tad komisija un aģentūras uh, Eh, pie mums vērstos ar vēl papildus notifikāciju, tā ka tas ir vienīgā drošība, kuru ir iespējams eh, saņemt, un mēs vienkārši tāpat nevaram eh, atļaut šeit ievies kaut kādas papildus izmaksas. Mēs arī kritiski gribētu pieminēt, ka nekas nav paredzēts pārvākšanās izmaksām, pārcelšanās izmaksām, un EU līza tur arī vēl nav plānojama, tas mums tiks vēl paziņots, un es arī gribu vēl ierakstīt šeit, ierakstu, ka Um, ka mēs vēlamies precīzi informāciju, kā būvniecība virzās uz priekšu un vai izmaksas atbilst tam, ko mēs šeit esam izvirzījuši un prasījuši. Tātad līdz ar to mēs visu drošību šeit esam paredzējuši, kas ir nepieciešama, nekas nevar notikt. Eulīza, kas sastāv galvenokārt no konteineriem un, uh, un arī vecas mājas, kas vairs neatbilst drošības standārtiem, kādam vajadzētu būt šādam. Un mēs prasām šajos jautājumos uh, par Luksemburgu arī Mums tagad ir visi dokumenti, bet es kritizēju to, ka e, tur ļoti dēli un lēni un tiek haotiski, un uh, viņiem ir grūti mums to atsūtīt. Tā kā mēs ar kolēģi Hofmanu esam cīnījušies par to, tas viss būtu, un tikai šodien sešos mēs esam kaut ko e, sarunājuši šeit un panākuši. Paldies! Merci. Merci pour... Paldies, paldies par šo informāciju. Vai vajadzētu izteikties šovakar vai? varam atlikt uh, šo, šo balsojumu uz divām nedēļām. Vai par EU līzām komisija vajadzētu pajautāt, jo viņi mums lūdza, pēc tam, kas pēdējo reizi to atlikā, ka ja mēs nenodosim savu viedokli, tad viņi būs uh, uzskatīs to par uh, apstiprinātu. Tad vajadzētu kaut ko negatīvu pateikt, lai pilnīgu, pilnīgi jaunu notifikāciju panātu. Es kā es esmu vainīgi pie tā, bet es ieteiktu vairāk nekā atzinumu, nu, to nevar. Uh, un vairāk nekā skaidrs mēs nedabūsim. Tagad mums tā praktiski ir viss, un viss kopumā ir mums. Tā kā mums vajadzētu pieņemt atzinumu, un mēs savu kritisko viedokli būsim līdz ar to izteikuši, un vienlaikus vajadzētu šeit noteikti ietvaru, to ierobežot, un nepieciešamos pasākumus drošībai, datu drošībai, un eh, tad to varētu apstiprināt. Un jaunu arhitektūru varētu apstiprināt. Bon, le document, le draft vous a été distribué. Dokumentu uzmetums jums uh, tika uh, nosūtīts uh, šovakar, jums tas pieejams, uh, tā kā. Priekšsēdētāji tieši tas tika šeit piefiksēts, ko es teicu. Tas vienkārši attiecas uz to, ka Strasbūrā ir četri dažādi zemes gabala, kurā ir šīs ēkas ar precīziem kvadrātmetru norādēm, cik kvadrātmetri ir pašreizējā ēkā, cik daudz konteineru līdz šim ir, un tad kā otrais punkts B ir teikts, ka kas ir paredzēts kā projekts, proti, kā galvenā ēka tiks atjaunota, un tad vēl būs papildus būve, divas nelielas ēkas, kas ir paredzēta drošībai un enerģijai, ieejas jomā ar precīziem kvadrātmetriem tā kā 5812 kvadrātmetru būs. Un tad mēs 2306 eh, 556 personām tagad ir tikai 124 kvadrātmetriem. Tas ir tā kā komisija plānojas par eulīzi. Un izmaksas vienīgais, ko šeit eh, nopietni kritizēju šajā agrā brīdinājumā ar rezervi 2 miljoni, 19 miljoni. Un tagad bez šiem kontingencijiem 23 miljoni un ar šo kontingenciju gandrīz 24 miljoni. Izmaksas šeit esmu izskaidrojusi 1,2 miljoni par uh, gruntsgabalu. Uh, un pārējo eh, es Strasbūru uzdāvinājusi. Pirmais projekts, kas tiek 2,2 eh, miljoni atjaunošana un papildus izmaksas 11,29, tad nedrošības faktors 2%, ko mēs vienmēr apstiprinām, un tāda būves uzraudzība 6 tūkstoši un par transportu un aizvēršanu 13 tūkstoši. Es kritizēju Eulīza un arī komisiju par to, ka sākumā ļoti ilgi tas bija pirms informācija ienāca un prasu, lai nākotnē informācijas niedz pārskatāmi īsi, labi saprotami, un otrkārt, lai Eiropas komisija nevis 1,2 miljonu izdota, bet labāk, lai pati šos AIB un AIL, lai viņam dot uzdevumu, bet nauda jau ir iztērēta. Tā, tā mēs nedodam apstiprinājumu, jo tas jau ir iztērēts, un uh, ja mēs kaut ko teiktu, tas vienalga ne, nemainēs neko šos 1,2 miljonos. Tas jau ir izdarīts, un es to kritizēju šajā atzinumā, ka tas tā ir noticis. Un kā trešais, kā agros brīdinājums ka tas nemaz netika notika, nodots ref, referentam EOLIZA, tas ir tā bija kļūda parlamentā, tur tikai 17 miljoni, proti 19 miljoni tika eh, paredzēti, bet faktiski tad bija 24 miljoni. Un noslēgumā ka mēs prasām, lai šie divi miljoni ārkārtas rezerve, lai ar 14% palielinājums tik. Bet mēs prasām, lai būtu tāds izmaksas, kādas bija paredzēts. Un ja ir uh, papildus izmaksu, tad jānotificē un arī jāsniedz mums informācija par to, un tas ir ierakstīts manā atzinumā, jo vairāk mēs uh, par to neko nedabūsim. Uh, tas, ka šis projekts uh, ir nepieciešams, tas jau ir zināms jau nedēļām. Merci. Donc, avant de... Paldies. Tātad pirms mēs balsojam par šo atzinu, Zaperkungs. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, e, zauważyłem od pewnego czasu, że... Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, es esmu piefiksējis, ka zinām laiku jau mēs saņemam atzinumu uh, projektus, jeb eh, dokumentu projektus, kurus mums nav nekādu iespēju iepazīt pienācīgā uh, termiņā. Bet man pieredze ir tāda, ka ja gal galā man ir jāizlem, jāpieņem lēmums par kaut kādiem izdevumiem, es vēlētos vispirms par to pienācīgi saulēcīgi uzzināt. Bet šobrīd eh, acīm redzot, mūsu atzinums vai mūsu viedoklis nevienu neinteresē, un ja tas tā tik tiešām ir, tad pēc definīcijas man būs jābalso pret. Paldies! Kas vēl vēlētos izteikties? Neviens, tad sākam balsot, uh, kas atbalsta uh, Almēras kundzes piedāvāto dokumentu. Pret. Nu, šķiet, ka vairākums atbalsta, līdz ar to varam apstiprināt šo atzinumu. Gribu atvainoties, ka tik vēlu. Un tas tā nebija nodomu. Es šos datus saņēmu tiešām tikai šo pēcpusdienu četros. Nu, mums ir jāpārtrauc šāda praksa, un es ceru, ka um, tiks darīts nepieciešamais. Mums ir jāpasaka, ka mēs nepiekrītīsim tam, ka saņemam dokumentus uh, tikai pāris minūtes pirms sanāksmes sākuma. Tā nav pareizā procedūra. Uh, Un nepārtraukt tiek runāts par procedūrām Eiropā, un gal galā mums tiek iesniegt ziņojumi e, tādos apstākļos, kas nav pieņemami. Mums ir jāizsaka kritika. Par spīti uh, Homēras kundzes izdarītiem spiedienam. Homēras kundze, uh, mēs atliekam uz iz, mēs atliekam izskatīšanu attiecībā uz diviem punktiem, tas, kas attiec uz Briseli. Jā, labi. Tad pēdējais punkts. Jā, tātad eh, šis minētais punkts, par to mēs iespējams diskutēsim pēc 15 dienām. Tagad uzklausīsim Fernandešu kungu, kas mūs iepazīstinās, jeb informēs par to, kā noritēja trialogs eh, par uh, eh, ECI. Tātad strateģisko investīciju fondu. Es pateicos jau iepriekš visiem tiem, kas piedalījās um, šajā trilogā. Nākamajā sanāksmē, labi, tad izskatīsim to nākamajā sanāksmē. Ja vairāk neviens nevēlas izteikties, tad uh, sanāksmi pasludina par slēgtu. Lūdzu, koordinators palikt vēl pāris mirkļus. Es atvainojos, mēs nevarējām rīkoties citādi. Tā kā piešķīrām mandātu, tad mums bija nepieciešams diskutēt par šo mandātu. Uh, Un tā bija ārkārtas sanāksme šo pēcpusdienu. Mums tika iesniegti uh, specifiski dosjē. Uh, eh, sākotnēji nebija paredzēta šāda sanāksme pulksten 19, bet tikai tāpēc, ka mums bija jāpiešķir šis mandāts, mums bija nepieciešama ārkārtas sanāksme, ja tas tā nebūtu bijis. Tad, uh, kas attiec uz kabinetu darbinieku uh, atlīdzības ratificēšanu, to mēs būtu izskatījuši vēlāk. Paldies! Un priekšsēdētājs pateica, tūkiem. Bez viņiem nebūtu bijis iespējams noturēt šīs debatas, viņi ir palikuši daudz ilgāk nekā nepieciešams, tūkojums bija pieejams tikai līdz 20.